nepie, nepieņemta vai neatzīta par tiesiski. Un no EPP un FD grupām es saņems vairākus eh, lūgumus parlamentāru eh, komiteju eh, sastāvu izmaiņā un parlamentāru delegāciju izmaiņā. Un saraksts būs pieejams šīs sanāksmes protokolā. Ja nav iebildumu, tad tie tiks pieņemti 22. oktobrī, ceturtdien.